Ladies and gentlemen, can I? Dāmas un kungi, sāksim šīs eh, komitejas sanāksmi. Mēs vispirms pieņemsim darba kārtības projektu. Man ir eh, paziņojums. Mēs nesen uzzinājām, ka Ulrika Barklona Larsona, kura bija Zviedrijas de, e, vēstnieces, vēstnieka vietniece, pēkšņi ir mirusi 5. novembrī. Viņa acīm redzot, cik es zinu, slimoja ar vēzi. Tā ar jūsu atļauju es gribētu, gribētu Zviedrijas transporta ministram un transporta komitejas vārdā nosūtīt vēstuli par uh, šīs kundzes aiziešanu. Un lai viņas tuviniekiem tika nodot, nodot šie līdzjūtības apliecinājumi. Un šonadēļ mēs to izdarīsim, ja jūs piekrītat. Labi. Paldies par to. Un tagad pie darba. Mums ir darba kārtības projekts jāpieņem. Vai ir kādi komentāri par darba kārtību? Ja nē, tad es pieņemu, ka darba kārtība ir pieņemta. Paldies, kolēģi! Un tālāk mums jāpieņem protokols, jāapstiprina, jāapstiprina protokols. Protokols par 5. un 6. oktobri par šo sanāksmu. Vai mēs varam pie, piekrist tam? Paldies! Tālāk darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa ar komisiju par pasažieru tiesību īstenošanu gaisa pasažieriem. Un mums no komijas ir Hutmana kundze, kas atbild tieši par šo politikas jomu. Lūdzu komisijai vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, komisija ir intensīvi strādājusi pie šiem jautājumiem, kas saistīti ar pasažieru jautājumiem. Jūs zināt, ka transporta sektora, jeb gaisa transporta sektors ir bijis tas pionieris šajā attīstībā. Mums tagad ir 400 uh, lidsabiedrību, kas lido Eiropas Savienībā un 738 miljonu pasažieru, kas ceļo e, gan uz, gan ārpus, gan iekš Eiropas Savienības. Un pasažieru tiesību jomā gaisa transports arī ir pionieris, un mēs ceram, ka tad tas parādīs ceļu arī citiem transporta veidiem. Kā jūs zināt, 3. decembrī ir jaunā regula stāsies spēkā par pasažieru tiesībām. 9. oktobrī padomu panāca politisku uh, vienošanos, um, un mēs ceram, ka būs vēl cits politi cita politiska vienošanās padomē 17. decembrī par pasažieru tiesībām, uh, autobusu pasažieru tiesībām. Es gribētu sākt ar sūdzībām par gaisa pasažieru tiesībām. Visi šie cipari ir jāskata saistībā ar cipariem, kas ir, ja mēs runājam par pasažieriem, cik daudz pasažieru. Sūdzību skaits pieaug pastāvīgi. Un Europe Direct ir saņēmuši 532 sūdzības pagājušo mēnesī, eh, septembra mēnesī, eh, eh, kas ir saistībā ar gaisa pasažieru tiesību direktīvu. Šīs regulas īstenošana ietilpst nacionālo iestāžu kompetencē, na, un nacionālās iestādes ir nozīmētas, lai viņas īstenot šo regulu. Šīs te iestādes saņem apmēram 50 tūkstošu sūdzību par pagājušo gadu. Šie dati ir galvenokārt par uh, eh, 261 regulu. Tā kā pārsvarā nacionālās iestādes atbild par to, tas nenozīmē, ka komisija aktīvi nedarbojas. Komisija organizē regulāru sanāksmes ar nacionālām iestādēm, lai nodrošinātu to, ka ne, ka ne tikai ieviestu šo regulu, bet arī, lai to ieviestu vienmērīgi, vienādā veidā visur. Uh, Mums ir ne tikai sanāksmes ar daudzām pusēm, bet arī divpusējas sanāksmes ar atsevišķām iestādēm. Mēs vēl organizējām divas konferences par šo regulu 261, un mēs plānojam jaunu konferenci nākamā gada sākumā. Konkrēta sanāksme notiks pēc divām nedēļām, 23. novembrī, ar nacionālām iestādēm, e, kuras atbild par regulas 1.7 ieviešanu par pasažieru e, tiesību e, aizsardzību ar samazin, tiem, kam ir samazināta mobilitāte. Un vēl mēs gribam pagājuši martā Tajani kungs uzsāk izveidoja aptauju, lai novērtētu, cik ir incidentu saistībā ar bagāžu e, gaisa transportā pēdējos gados. Analīze par atbildēm ir apstiprinājusi to, ka e, absolūtos ciparos ir milzīga problēma, kas ir jārisina. Saskaņā ar pieejamiem cipariem E, bagas, e, somas, kas tiek e, aizkavētas, ir 4,6 miljoni no janvāra līdz oktobrim, tātad desmit mēnešu periodā. Mums ir arī trīs notiek pētījumi pašlaik, viens par regulas 261 izpildi un par regulu 1107 un mums jāatceras, ka nav ziņošanas eh, prasību. Tāpēc mums ir vajadzīgi šīs, šie te pētījumi, lai mēs labāk saprastu, kā tiek ieviest šīs regulas. Pirmais pētījums nodarbojas ar nacionālām sodu sistēmām, kuras dalību valstīm bija jāievieš, lai ieviestu regulu 1107 par PMS. Pēc nesen pētījumu, jeb aptaujas, mēs drīz uzsāksim jaunu pēdī, pētījumu par bagāžu. Un tad mēs sāksim publiskās konsultācijas saistībā ar gaisa pasažieru tiesībām. Tas aptvers visas trīs regulas par gaisa pasažieriem un arī runa būs arī par bagāžu. Uh, visas iesaistītās puses un institūcijas tiek aicinātas aktīvi piedalīties konsultācijās un, protams, Eiropas parlaments um, uh, ļoti labu informāciju varēs saņemt no šī pētījuma. 2010. gada kom sākumā komisija publicēs rezultātus aptaujai, un mēs uh, organizēsim konferences, par kuras iepriekš minējām un visi šie rezultāti, konsultāciju rezultāti, arī pētījuma rezultāti būs pamats komisijai, lai publicētu paziņojumu nākamajā gadā, kas aptvers no vienas puses novērtējumu par ieviešanas uh, likumdošanas ievi, ieviešanas kvalitāti, un otras puses varēs novērtēt, vai ir vajadzīgas kaut kādas EK rīcības regulējošā līmenī. Paldies, priekšādētā kungs. Thank you. Paldies. Nu, tautas partijas devēras kundze. Merci à Madame Outman d'avoir accepté de faire un état des lieux. Paldies. Paldies par uh, to, ka pastāstījāt par to, kā, e, kas notiek šajā jomā. Es bieži esmu saņēmusi sūdzības no um, pasažieriem, kad viņiem tiek atteikta iekāpšana vai kavēšanās, un viņi nesaņem nekādu palīdzību. Un viņi nevar izmantot savas tiesības, kas viņiem pienākas. Un tā kā regula 261 ievies eh, daudzas tiesības pasažieriem, tad nav šaubu, ka ir bijuši uzlabojumi, tomēr ir bijuši, bet gadījumi, kad tiesības netiek pareizi ieviestas. Pati regula problēma ir tajā, ka iestādes valstīs neļa, neprasa piem, piemērot Eiropas uh, Uh, noteikumus, un cilvēki, kas strādā līdzsabiedrībās, nevienmēr ir labi informēti, un viņi nezina Eiropas noteikumus par gaisa pasažieru tiesībām, un tāpēc viņi kārtīgi nevar informēt pasažierus. Tā ir problēma, ku, par kuru daudzi ir runājuši. Es gribētu vaicāt Zutman kundze, ko komisija grib darīt, lai uzlabotu informāciju pasažoriem. Uh, Un cits komentārs. Šķiet, ka 2004. gada regula neaptvēra visas, visas situācijas. Piemēram, ja e, reis tiek pārplānots un izskatās, ka tāda regula netiek piemērota, un vēl ir ceļotāji, kuri e, brauc ar dažādām līdzsabiedrībām, ja pirmais reizes kavējas un uh, un nevar paspēt uz otru, tad pirmā kompānija e, neveic nekādu kompensēšanu. Un otra kompānija arī neko nedara, jo tā ir nav nekādu pienākumu, tā kā tur ir tāds, tāds juridisks vakums starp šiem reisiem. Paldies! Alkadrāja kungs, paldies! Paldies par mm, izklāstu īsu par esošo situāciju attiecībā uz pasažieru tiesībām. Jūs runājāt par daudzajām sūdzībām, eh, par pasažieru tiesībām. Jūs minējat 50 tūkstošu sūdzību, kas tiek iesniegtas caur nacionālām iestādēm. Uh, Šis te pats eh, cipars jau norāda, ka problēma pastāv un ka tā ir vairākos līmeņos. Vairumā gadījumā eh, problēma ir tajā, kā mēs savācam šīs te sūdzības. Mums ir statistika ar vispārīgiem cipuriem, bet jums eh, komisijai nav tāda vispārēja ieskata par situāciju, jo es nezinātu, kādas sūdzības cilvēki iesniedz. Uh, E, pasakiet man, ja es e, domāju nepareizi, bet man liekas, ka tā kā nesadarbojas nacionālās iestādes, tad mums nav pietiekoši daudz informācijas, lai mēs varētu izdarīt vispārīgus secinājumus. Mums labāk jāizdomā, kā savākt vai centralizēt šīs sūdzības, lai mēs varam mācīties no tām. Un vēl es gribētu vaicāt, vai, vai dažās valstīs ir vairāk sūdzību nekā citās. Un otra lieta Otra problēma par pašu likumdošanu. Mums rodas iespējas, kā Devera kundze teica, ka ir trūkumi un, un dažas no iespējām tiek izmantotas, kas ļauj līdzsabiedrībām izvairīties no viņu saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem. Uh, teiksim, force majeure viņi izmanto. Ko jūs grasāties eh, darīt, lai izvairītos, ja novērst šos trūkumus un lai likumdošanu padarītu stingrāku? Un visbeidzot, es gribētu vēl uzdot jautājumu. Vai un kad mēs varēsim saņemt pilnīgu pārskatu par to, kā tiek piemērotas dažādas regulas attiecībā uz pasažieru tiesībām. Es domāju, ka mums ir svarīgi, lai mums būtu visi šie dokumenti, un lai mēs varētu apskatīt, kuri kuras ir tās jomas, kur nav regulēšanas e, Eiropā. Jūs runājat par bagāžu, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs varētu uzzināt no šīm te sūdzībām. Un tad mēs arī zināsim, kas vēl būtu jāregulē Eiropas e, Savienības līmenī. Paldies! Thank you, Ms. Alkadrai. Mrs. Hannes Plašād for the... Paldies, e, Plašādas kundzei vārds no Alda grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es jums neko jaunu nepastāstīšu. Es saņemu tieši tādas pašas sūdzības, saņemu tās katru nedēļu. Šīs sūdzības ir par aviokompānijām, kas neievēro noteikumus. Nevēlētos teikt, ka pasažieri, eh, pasažieriem vienmēr ir taisnība, bet eh, daudzos gadījumos tā patiešām ir. Tas nozīmē, ka e, ir dažādas komunikācijas problēmas un ir arī trūkumi pastāvošajos tiesību aktos. Piemēram, definīcijas, ko mēs izmantojam. Agrāk mums bija ļoti skaidri dokumenti, ko sagatavoja e, komisija, lai skaidrotu tiesību aktus. Tas nozīmē, ka uh, visas iesaistītās personas varēja traktēt un interpretēt uh, tādas definīcijas kā force majeure tās tika papildinātas un skaidrotas, bet tas nebūtu nesamazināja sūdzību skaitu par pasažieru tiesību likumdošanu. Tad man rodas jautājums, ko mēs darīsim tagad, kādi būs rezultāti nākamgad, vai mēs saņemsim rekomendācijas turpmākiem likumdošanas pasākumiem, vai vienkārši šī situācija turpināsies mūžīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs eh, vienas dienas laikā šīs problēmas nevaram atrisināt, taču komisija mums nepastāstīja neko jaunu. Ir tādas definīcijas, kas eh, rada problēmas. Tieši tāpēc es sagaidu, lai komisija sāktu rīkoties. Nav nekādas jēgas gaidīt, kad tiks pabeigti pētījumi. Mēs nevaram turpināt šādā veidā. Visas šīs sūdzības eh, arvien tiek iesniegtas. Mēs šeit runājam par, pasažieru, par lielu pasažieru skaitu. Tie nav tikai desmit pasažieri, tie ir tūkstošiem pasažieru. Viņi nesaņem kompensācijas. Vai tiešām mums ir jāgaida, kad visi šie pētījumi tiks pabeigti? Galu galā mums jau ir pieejama mums vajadzīgā informācija. Paldies! Lichtenbergers kundzei vārds no zaļo grupas. Lielas paldies! Paldies par šo mm, pārskatu. Tas bija ļoti vajadzīgs un ļoti steidzams. Es konstatēju, ka pasažieru tiesības netiek uzlabotas vajadzīgajā līmenī. Man pašai ir 17 reizes aizkavējusies bagāža, un vienreiz šī bagāža aizkavējusies uz visiem trim mēnešiem. Es saprotu, ka ir problēmas, jo ejot pie šīm letēm, pie šiem lodziņiem, es redzu, ka ļoti daudzi cilvēki sūdzas. Šī birokrātija neņem vērā pasažieru tiesības. Bieži vien šīs sūdzības tiek tik ilgi kavētas, ka cilvēki vai nu tās atsauc, vai vienkārši negrib vairs iesniegt. Galu galā rodas problēmas arī tādiem cilvēkiem, kuriem ir traucēta mobilitāte. Es ļoti bieži saņemu vēstules par šīm tēmām, taču cilvēki bieži vien eh, saka, tad, kad es viņiem lieku priekšā turpināt iesniegt šīs sūdzības, šie cilvēki saka, ka viņi vienkārši vairs nevēlas braukt uz aviolīniju, vai šī aviolīnija viņus vispār vairs negrib uzņemt. Tas nozīmē, ka uh, tādi pasažieri, kas uzstāja savām tiesībām, tiek uzskatīti par traucēkli. Esmu saņēmusi informāciju no pasažieriem, ka, kuriem šīs tiesības ir šādā veidā ierobežotas. Man interesē šāds jautājums. Kā jūs eh, rīkosieties eh, šajos eh, nakts Uh, braucienu gadījumos, kad uh, bieži vien parādās uh, tehniskas problēmas lidmašīnai, ja pasažieru skaits ir pārāk mazs reflektiert, weil sehr viele Leute äh, diese. Tad, kad tiek at atteikta iekāpšana cilvēkiem. Lūdzu, iekļaujiet arī šos jautājumus savā pētījumā. Es bieži vien dzirdu, ka nav pilnīgi nekādas jēgas turpināt iesniegt sūdzības. Tas prasa pārāk daudz pūliņu. Tas tādējādi šī kompensācija, kas beigās tiek saņemta, neatsver ieguldīto darbu. ko mēs eh, darīsim ar dalībvalstīm, kas slikti izpilda šīs regulas? Kā mēs varēsim garantēt, lai viss tiek pietiekami ņemts vērā? Un kā mēs garantēsim pasažieru tiesību īstenošanu? Es redzu, ka ir tādas eh, dalībvalstis ar tādām aviosabiedrībām, kur šādas tiesības vispār netiek ievērotas. Es šeit saskatu ļoti lielas problēmas attiecībā uz uh, ieviešanu un uh, tiesību izpildi. Galu galā šīs tiesības vairs var uzskatīt par spēkā nēsošām, ja tās tiek uh, tik ilgi pārkāptas. Vēl pēdējais jautājums. Ļoti svarīgs pasažieru tiesību pārkāpums ir negodīga cenu uzrādīšana. Internetā vēl ar vien uh, ir saskatāmas šādas problēmas. Bieži vien tiek uzrādīta cena 99 centi līdz Londonai, bet beigās, kad tiek izklikšķināti visi taustiņi, tad šī cena izrādās jau 100 eiro liela. Es uzskatu, ka šīs tiesības vēl ar vienu nav ievērotas, tās ir uzskatāmas par mirušām tiesībām, un Eiropas Savienība šeit neko nedara. Man ir radies iespējas, ka aviolīnijas pēdējā laikā uh, uzskata pasažieri par traucēkli. Un es domāju, ka šī šāds apstākļis ilgi nav paciešams. Thank you, Mrs. Foster. Paldies. Well, thank you. Fosteris kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos pateikties komisijai. Tā ir šai komitejai sniegusi uh, aktuālāko informāciju pēc 2004. gada, bet es atceros, kāda bija situācija tolaik. Manuprāt, šeit ir pārāk nepareiza statistika uzrādīta. Mēs runājam par 738 miljoniem pasažieru, mēs runājam par 550, sūdz, 550 tūkstošiem sūdzību, pēc tam ir runa par 50, tad par 500 tūkstošiem sūdzību vai par jautājumiem uzdotajiem. Uh, Es īsti nesaprotu, vai komisija ir saņēmusi visu vajadzīgo informāciju. Bieži vien dažas dalībvalstis apkopos šo informāciju daudz labāk, bet nav nekādas jēgas ierasties šajā komitejā un vienkārši svaidīties ar skaitļiem. Mums, kā komitejas locekļiem, ir jāzina, par ko mēs īsti šeit runājam. Mums bija ļoti laba regula, kas tika ieviesta 2004. gadā bija pilnīgi skaidrs, kādas prasības tiek uzstādītas aviolīnijām un citiem, un tāpat arī bija skaidrs, kādas ir pasažieru tiesības. Taču, neskatoties uz iepriekš minēto, ir pilnīgi skaidrs, ka dažas aviolīnijas pat pirms likumdošanas pieņemšanas bija ļoti labas, un pasažieri ar tām gribēja braukt. Tolaik regula tika pieņemta tāpēc, ka mēs zinājām, ka ir tādas aviolīnijas, kas neizpilda noteikumus un kas pārkāpj pasažieru tiesības. Tieši tāpēc šī regula tika pieņemta. Man liekas, ka šeit rodas problēma. Mēs esam saņēmuši labu informāciju no jums, eh, godāmā komisijas pārstāve, bet eh, problēma ir tāda, ka Kaut gan mums ir regula, tā netiek pietiekami labi interpretēta un tā netiek ievērota. Ir tādas aviolīnijas, kas darbojas labi, bet ir dažas, kas, diemžēl, pārkāp noteikumus. Mēs gribētu zināt, kas notiek ar šīm aviolīnijām. Tad ar šīm aviolīnijām, kas slikti izturas pret pasažieriem. Tas būtu pirmais posms. Nav jēgas izmantot pārāk krasus paņēmienus, lai, iz, lai panāktu mazu mērķi. Protams, ka mums ir svarīgi par to domāt, bet es domāju, ka mēs šeit varētu rīkoties konstruktīvāk. Es eh, noslēgumā priekšādētā vēlētos teikt, ka Lichtenbergeres kundze uzdeva ļoti labu jautājumu par cenu uzrādīšanu. Mēs zinām, ka daudzām avio sabiedrībām ir labas mājaslapas. Mēs eh, zinām, eh, ka um, tiek uzrādīta pareizā cena. Bet ir arī tādas aviosabiedrības, kur galīgo cenu jūs uzzināt tikai 23. atvērtajā lapā. Es domāju, ka tas nav pareizi, jo ir tādas aviosabiedrības, kas pareizo cenu uzrāda jau pirmajā lapā. Es domāju, ka šeit ir daudzas lietas vēl jānoskaidro. Es gribētu, lai komisija atgrieztos pie šī jautājuma, tad, tad uh, dodos tagad projām, pastrādātu un sniegtu mums pareizu informāciju, skaidrāku informāciju. Mums ir jāzina, vai ir vajadzīgs jauns paziņojums, vai jauna regula, vai kaut kāds papildinājums regulā, un tas ir jādara pēc iespējas drīzāk. Es gribētu zināt, kāda tad ir, jū, kādas ir jūsu domas šajā jautājumā. Kolsas kungam vārds. Es eh, vēlētos runāt par 50 rendelet szerint 50 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, kuriem ir eh, dažādas mobilitātes vai, vai citas eh, grūtības. Es gribētu zināt, ko jūs darat viņu labā. Mēs esam dzirdējuši, ka ir pietiekami daudz dažādu problēmu. Cilvēki ar invaliditāti bieži vien tiek diskriminēti, attieksme pret viņiem nav vienlīdzīga. Uh, Arī ceļojuma laikā tā notiek. Mans jautājums būtu, ko komisija gatavojas darīt, lai šo diskrimināciju pret cilvēkiem ar invaliditāti pārtrauktu? Es gribētu, lai attieksme pret viņiem būtu vienlīdzīga, tāda pati kā pret citiem pasažieriem. Es domāju, ka vi vissvarīgākā problēma ir regulas interpretēšana. Ir pastāv ļoti daudz dažādu iztulkojumu. Viens no deputātiem jau um, runāja par ratinkrēsliem. Ratinklēsls neuztver par bagāžu, bet tas var būt arī iztulkošanas jautājums. Dažas aviosabiedrības uzskata ratinkrēslus par bagāžu. Ir gadījies tā, ka e, cilvēks, kuram ir vajadzīgs ratiņkrēsls, viņam nācās atteikties no tā visu dienu. Aviosabiedrība skaidro, ka dažos gadījumos cilvēkiem ar invaliditāti netiek dota piekļuve konkrētām telpām. Eh, Spāņu eh, aviosabiedrība neļāva eh, braukt viņu lidmašīnā sešiem kurliem pasažieriem. Tad tas arī bija interpretācijas jautājums. Tagad mans otrs jautājums komisijai. Ko komisija gatavojas darīt, lai regula tiktu pareizi interpretēta? Es arī uzskatu, ka pirms jaunas regulas pieņemšanas vajadzētu konsultēties ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti. Paldies Kosas kungam. Tagad dod vārdu vicepriekšēdētājiem. Paldies, priekšēdētāji. Es vēlētos pateikties komisijai par informācijas sniegšanu par regulu. Kā mēs visi redzam, pastāv grūtības izvērtējot, cik liels ir sūdzību skaits. Vai mēs zinām, cik daudzās sūdzībās šīs sūdzības tiek atzītas par pamatotām un tiek noteikts, ka pasažierim ir bijusi taisnība? Tāpat arī es gribētu zināt, uh, cik daudzas sūdzības ir novedušas pie tiesas procesiem un kāds ir to rezultāts. Mans trešais jautājums, kas ir saistīts ar pirmajiem diviem jautājumiem. Kādus piespiedu līdzekļus komisija var izmantot, lai šie noteikumi tiktu ievēroti? Pēc eh, noklausīšanās, kas bija sakāms deputātiem, man ir radies iespējas, ka noteikumi ir kļuvuši arvien stingrāki, taču uh, sūdzību ir arvien vairāk. Šie noteikumi mums nepalīdz piespies līdzsabiedrības darboties tā, kā mēs to gribam. Tātad, eh, kā mēs tiekam galā ar šīm sūdzībām vai tiesā vai kur citur? Man tas ir radies iespējas, ka mēs strādājam vairāk teorētiski, nevis praksē. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, piekrist Rikē kungam. Man ir radies iespējas, ka tas, ko mēs cenšamies panākt ar šo pasažieru tiesību regulu, ir visu mūsu vēlētāju un visu pasažieru problēma. Ir ļoti daudz uh, dažādu tiesību, kurus var izpildīt, ja ir šāda vēlme ir daudz dažādu regulu un tā tālāk. Taču, ja pasažieris nelido katru dienu, tad viņš iespējams nepārzina visas šīs tiesības, viņš nezina, eh, kādas tad ir šīs regulas. Es gribētu, lai eh, par šīm regulām pasažieri tiktu informēti. Mums vajadzētu domāt par vēlētājiem mūsu dalību valstīs. Manā dalību valstī, tā dalību valstī, kas man ir pazīstama, uh, E, ir tādas pasažieru tiesību organizācijas, kas ļauj šādas tiesības īstenot. E, protams, ka e, ir sarežģīti sadarboties ar visām aviosabiedrībām. Bieži vien ir rodas dažādi riski attiecībā uz cenu. Bet būtu ļoti svarīgi, lai visa šīs, visi šie noteikumi un regulas pasažieriem būtu pieejami, lai viņi tās pārzinātu. Tas ir, protams, dalībvalsts kompetencē, bet uh, Es domāju, ka mēs bieži par to nepiedomājam. Paldies! Thank you, Mrs. Rana. Can... Paldies, runātāja! Tā kā neviens vairs nav pieteicies uh, runāt, es kā priekšsēdētājs vēlētos um, pateikties Hutmanas kundzei par uh, viņas pārskatu. Sākumā es vēlētos teikt, ka es nevēlētos redzēt, ka šis parlaments uzstāja uz uh, regulām, kas lidošanu padara nedrošāku nekā pašlaik. Mēs visi zinām, ka lidošana ir ļoti drošs sabiedriskā transporta veids, taču es nevēlētos, lai lidmašīnu kapteiņiem vajadzētu izlemt, vai doties ceļā, vai izmaksāt kompensāciju. Mums ir jāpanāk pareizais līdzsvars. un mēs to varam panākt pareizi piemērojot 261 regulu. Man šķiet, ka eh, pasažieriem nav pietiekami daudz informācijas par viņu tiesībām, tad, kad viņi saskaras ar kādu problēmu, vai tā ir lidmašīnas kavēšanās vai eh, lidojuma atcelšana. Un ir pilnīgi skaidrs, ka avio sabiedrību personāls uh, un arī personāls lidostās nezina, ko darīt, viņi nezina, kāda ir viņu pienākumi saskaņā ar regulu. Es nezinu, vai šī problēma ir radusies mūsu dēļ, tātad Eiropas Savienības eh, dēļ. Mēs neesam uzstājuši, lai šis personāls būtu pietiekami apmācīts. Varbūt tā ir avio sabiedrības vaina. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu šo problēmu atrisināt. Mums vajadzētu nodrošināt, lai uh, personāls lidostās saprastu un zinātu, kādas ir šīs regulas. Delayed in the first place. It's usually the passengers that tell them bieži vien e, šie, šis personāls lidostās, kas nodarbojas ar bagāžu, sagaida, lai pasažieri viņus informētu. Jā, protams, rodas tādas problēmas kā pagājušajā nedēļā Manchesterā, bet nu tā nu tas ir. Vēl e, kāda joma, kas, manuprāt, ir jāpapēta, tās ir lidmašīnu kavēšanās. Šķiet, ka Plešartas kundze teica, ka vajadzētu papētīt, kuras, e, kādas tad, kāda tad ir sūdzību temati. Uh, Vai te vairāk ir sūdzības par lidojumu anulēšanu vai par kavēšanos? Man šķiet, ka tie varētu būt uh, kavē, tā varētu būt kavēšanās. Bieži vien um, saistībā ar kavējumiem uh, bieži vien ir rodas šīs problēmas, kādas tad ir kompensācijas, vai tiek piešķirta kafijas tasīte vai, vai ēdiens. Uh, Mums vajadzētu tad sadalīt pa sadaļām, vai šeit ir runa vairāk par kavēšanos vai par anulēšanu. Tāpat arī vajadzētu paskatīties, kuras aviosabiedrības grēko visvairāk. Vai tie būtu čarteri, vai tie būtu regulārie reisi. Es saprotu, ka te varētu būt runa arī par lētajām aviosabiedrībām, bet varbūt tā nebūtu nav. Varbūt tās ir reģionālās aviosabiedrības. Būtu ļoti labi, ja mums būtu pieejama šāda informācija, un tad mēs varētu turpināt strādāt. Mēs varētu redzēt, kas tad ir īstie cēloņi. Maršruta pārplānošana arī bieži vien ir liela problēma. Aviosabiedrības sabiedrības vēlas eh, pārplānot šo maršrutu tikai izmantojot savus pakalpojumus. Tas nozīmē, ka pasažierim ir jāsēž lidostā 5 stundas un jāgaida, kad uh, būs nākamais tās pašas aviosabiedrības reiss. Bet īsnībā var gadīties tā, ka jau pēc stundas kāda cita aviosabiedrība dodas uz to pašu galamērķi, kas jums ir vajadzīgs. Uh, Tad maršruta pārplānošana tas nenozīmē, ka ir jāizmanto tikai jūsu avio sabiedrība. Te vajag izmantot visas lidojumus, kas ir pieejami. Vēl um, kādi pāris punkti. Tika pieminētas cenas. Mums vēl ar vien ir problēmas ar šādiem lidojumiem uz Dublinu, kas tiek reklamēti par, ka, ka tas ir pieejams par vienu eiro. Es neticu, ka jebkad kādam būtu izdevies doties uz Dublinu par vienu eiro. Tāpat mums ir jādomā arī par apdrošināšanu. It īpaši tagad vecāka gada gājuma ļaudis saka, ka viņiem rodas problēmas saņemt apdrošināšanu, kas būtu uh, pietiekami ar pietiekami normālu cenu. Šī apdrošināšana ir vajadzīga, lai dotos ceļojumos. Es šajā parlamentā strādāju jau 20 gadus, un lielāko daļu no šī laika es runāju par jaunu uh, never... ceļojumu komplektu likumdošanu, bet tā līdz šim vēl nav pieņemta. Rodas problēmas ar apdrošināšanu, tāpēc, ka cilvēki nevar atļauties izņemt apdrošināšanu, lai dotos ceļojumos. Kozas kunga teiktais un arī citu pieminētais par invaliditāti Mēs kaut galā dzīvojam 2009. gadā, tūlīt būs 2010. gads. Vai patiešām nav briesmīgi, ka cilvēki vēl ar vienu aizliedz eh, doties ceļojumos vai lidot eh, cilvēkiem ar invaliditāti? Tas man atgādina Viktorijas laikus, nevis 2010. Eh, gadu. Es zinu, ka ir tādi gadījumi, kuriem, ka cilvēkiem ir vajadzīgs skābeklis. Protams, šis, šo skābekli varot izmantot, bet tad ir jāizmanto līdzsabiedrības skābeklis, kas maksā pietiekami daudz. Es domāju, ka mums ir jāpārskata 261. regula. Mums ir jāizvairās no trūkumiem. Dažos gadījumos uh, Eiropas kopiena tiesa mums eh, palīdzēja. mums bija vajadzīga tiesa, lai to pierādītu. Dažas eh, avio sabiedrības eh, neskāpēc tā nedomāja. Fosters kundze uzsvēra to, ka mums ir vairāk jādomā par pārkāpējām li eh, līdzsabiedrībām, nevis par tām aviosabiedrībām, kas noteikumus ievēro. Mums ir vajadzīgi fakti un skaitļi, lai mēs varētu turpināt pētīt šo regulu un tas ir komisijas kompetencē sniegt mums šos faktus un skaitļus. Likumdošanas uh, sastādīšana mums ir visnotaļ, mums izdodas visnotaļ labi, bet mēs to nevaram darīt, ja mums nav pieejami fakti un skaitļi. Tad runāt par to, kur mums vajadzētu vairāk piestrādāt, vai tas ir dalībās līmenī, vai mums vajadzētu vērsties pret konkrētām avio sabiedrībām, kas mums ir jādara. Jums vajadzētu sniegt mums vajadzīgo amunīciju, un tad pilnīgi skaidrs, ka mēs arī šausim ar šo munīciju. Lieliski, vai jūs varējāt tagad rēģēt uz visiem izteikumiem? Yes, Mr. President. Jā, priekšādātāji. Centīšos atbildēt uz šiem komentāriem, ko dzirdēju. Nu, pirmām kārtām gribēju teikt, ka jā, patiešām joprojām trūkst informācijas un datu. Un tāpēc mēs šobrīd grasamies parakstīt līgumu par ļoti plašu, visaptverošu informācijas kampaņu, kas iekļaut gan lidostas, gan pasažierus, gan arī līdzsabiedrības. Un ceram, ka tā beig beigās uzlabos situāciju. problēmas ar jautājumiem, kas nav ietvert regulā. Nu, kā piemēram šie pārplānotie ceļojumi, lidojumi, mm, savienojumi starp reisiem. Nu, tie ir atsevišķi jautājumi, ko ietveram publiskajās, kons publiskajās konsultācijās, ko grasamies uzsākt tagad tātad šo konsultācijas procesu. Tur vēlamies iesaņemt informāciju, savākt datus, un tad pamatoties uz konsultācijām un pētījumiem mēs varēsim tālāk pateikt, uh, vai mums nepieciešams grozīt esošo regulu, jeb varbūt ir iespējams rīkoties kā citādi. Turklāt, kā jau es teicu, regula neietver nekādas ziņošanas pienākums. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā ir pat lielākā problēma, kas mums neļauj savākt atbilstīgus datus par regulas piemērošanu. Kā jūs zināt, tad priekšlikumā, ar ko nācām klājā pavisam nesen, tur esam iekļāvuši šādus pārskata sniegšanas pienākumus, jo esam mācījušies no kļūdām. Kad rāvīkungs, jūs vaicājat par tipoloģiju, kādas tad ir šīs sūdzības? Var jums pastāstīt, ka lielākais sūdzību iemesls, jeb sūdzību veids, jeb incidenti, kas ir piedzīvoti, ir saistīti ar lidojumu atcelšanu. Lidojuma atcelšana veido apmēram 34 līdz 40% no visām sūdzībām. Saskaņā ar Eiropas mērogu pētījumiem. Reisa aizkavēšanās ir tūlīt nākamais iemesls sūdzībām. 32,5%. Liekta iekāpšana 9,3% un problēmas ar bagāžu veido pavisam nelielu skaitu no sūdzībām - 5,4% tikai. 1,8 bagāžu aizkavēšanās, 1,3 bojāta bagāža. Ir, ve ir vēl virkne jautājumu, kuros uh, gaismu lies Eiropas kopienas tiesas lēmumi. Jau esam informēti par diviem tieslāmiem, kuriem tiek interpretēta pirmām kārtām lidojuma, koncepcija, ko nozīmē lidojums, un otrkārt, ko nozīmē ārkārtas apstākļi, force majeure. Tātad šīs tehniskās aizkavēšanās, ko pieminēja arī Lichtenbergers kundze. Tiesa skaidri un gaiši precizēja, noskaidroja, ka šāda tehniska kavējuma neveido force majeure, nē. Un tieši tā vajadzētu arī tiesību aktu piemērot konstatē tiesa. Jautājums par īstenošanu. Gribēju vēlreiz atkārtot, ka, protams, ir nacionālās īstenošanas struktūras, iestādes, kas ir atbildīgs par regulas īstenošanu. Tālāk dalību valstīm savukārt jāpārliecinās, ka šīs nacionālās struktūras dara savu darbu. Pirmajā līmenī šajā nacionālo iestāžu līmenī viņiem ir iespējas uzlikt sankcijas, un var jūs informēt, ka gandrīz visas dalībvalstis jau ir noteikušas sankcijas atsevišķām līdzsabiedrībām. Otrām kārtām, ja redzam, ka nacionālās īstenošanas struktūras savu darbu neveic, tad arī komis, komisija var uzsākt pārkāpumu procedūru attiecībās konkrēto dalībvalsti. Bet, protams, šāda veida procedūrai nepieciešams skaidru un gaišu pierādījumu, kas liecina par to, ka, lūk, konkrētā līdzsabiedrība, jeb nacionālās uh, iestādes nepild savus pienākumus. Tālāk šī cenu pārskatāmība, ko pieminēja gan Fosters kundze, gan Lichtenbergers kundze. Šis jautājums ir ietverts regulā 1107 2008 Pagājušajā gadā pirms gada tas tā tika pieņemta. Un, nu, cerēsim, ka situācija uzlabosies ar brīdi, kad tā stāsies spēkā. Bet ir vēl citi jautājumi, kas nav ietverti regulās. Nu, piemēram, jautājums par papildu maksu par bagāžu. Tas ir jautājums, ko vēlamies arī skart konsultāciju procesa laikā. Tātad, kā jau teicu, konsultācijas uzsāksim pavisam drīz. Fakti un skaitļi. Jā, kā jau minēju. Ir ļoti daudz pētījumu, kas šobrīd vēl norisinās. Papildus jau minētajiem ir vēl divi pētījumi, ko veic EASA. Un, kā jau teicu pašā sākumā, esmu gatava atgriezties šeit, tikko būs zinām vairāk dati un jūs par tiem informēt. Protams, ka īstenošanas process nav perfekts, jau teicu. Esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai situāciju uzlabotu. Jūs atminēsieties, ka mēs jau skaidrojām šai komitejai, ka mums ir ļoti cieša sadarbība ar dalību valstīm, Piemēram, lai veidotu kopējas sūdzību iesniegšanas formas, veidlapas, tas atvieglo procesu. Šobrīd pētam arī iespēju veidot vienotu veidlapu sūdzībām. Un lai arī pasažieri nevienmēr ir apmierināti, protams, tad arī no līdzsabiedrību puses skatoties, arī tās sūdzas, ka, ka mēs esam ļoti strikti, ka mēs esam ļoti bargi pret viņiem. Un, nu, varbūt, ka jāpadomā arī par šo otru pusi. Priekšādātāja kungs, komisijas, komisija dara visu, kas ir tās spēkos. Un domāju, ka mēs esam ļoti aktīvi darbojušies šai jomā, cenšoties situāciju uzlabot. Un, kā jau teicu savos ievadvārdos, mēs pilnīgi noteikti nāksim klajā ar paziņojumu nākamgad, un tā pamatā būs visa informācija, ko esam saņēmuši, ko esam savākuši, pētījuma rezultātā, konsultācija rezultātā un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad mēs informēsim jūs par secinājumiem, par iespējamām modifikācijām pašreizējos tiesību aktos, vai tās ir nepieciešams, ja ne, ja varbūt ir vajadzīgs pavisam jauns tiesību akts. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, šķiet, ka deputāti varbūt vēlas vēl atgriezties pie šā jautājuma, bet man būs jābūt ļoti striktai. Ja jūs vēlaties vēl uzdot kādu jautājumu, tad dara to pavisam īsāk. Hanis Plešards kundze pirmā, un pēc tam Lichtenbergers kundze, un pēc tam Man jau likās, ka tā būs, ka tas izraisīs reakciju, jo, nu, jūs ar saviem atbildēm radījāt vēl vairāk, ja mēs plešers kundze, paldies! Izteikšos pavisam īsi. Es zinu, ka komisija aktīvi darbosies šai jomā un, protams, to augstu vērtē, bet tas, kas man pārsteidz, ir, ka jūs tagad atsaucaties uz tiesas lēmumiem. Es zinu par šīm ties, tiesu lietām, bet vai tad tā nav kaut kāda vāja pazīme no mūsu puses, ja mēs pieņemam tiesību aktu, kas nepiet, ko nepieciešams izšķirt tiesā, vai kāpēc mēs nevaram izdarīt lēmums, kas būtu saprātīgi? Uh, atbilstīgi un kas nepieļaut nekādas manevrēšanas iesības, piemēram, līdzsabiedrībām un tam līdzīgi. Un tāpēc, man liekas, mums nevajadzētu viss atstāt tiesas ziņā, bet drīzāk pārliecināties, ka tiesība akti, ko izstrādājam, ir pilnvērtīgi un neprasa šādus lēmumus. Es varu atbildēt jums uz šo jautājumu. Vienīgais veids, kā mēs jebkad varēsim apsti, mums izdevās vispār apstiprināt, kā tiesību aktu bija sašķidrināt, pavājināt šos dokumentus, jo vienmēr bija kaut kādi caurumi, kaut kādi trūkumi, un mums nācās e, pie tā piedomāt Fosters kundze priekšsēdētāji. Varbūt būtu liederīgi, ka tad, kad komiteja atgriezīsies turpmāk šeit komitejā, kad viņi varbūt sniegtu mums kādu lapu ar informāciju, ar tiem punktiem, ko grasties pieminēt, ko grasties mums izklāstīt, tad mēs visu to iepriekš varētu izlasīt un savus jautājumus arī attiecīgi sagatavot. Otrs, ko gribēju teikt, attiecībā uz informāciju, ka jūs priekšādātāji kungs pieminējāt par šiem reisu pārplānošanas gadījumiem. Tajos gadījumos, kad avio sabiedrības saka, ka, lūk, jūs nevarat lidot ar nākamo reizi, tāpēc, ka tas nav mūsu partneris līdzsabiedrs, es domāju, ka mums ir eh, jāuzstāv uz to, un tikko tikko kāds pasažieris to izdara, tā viņiem arī ļauj lidot. Bet jāsaka, tā ir tāda kā krāpšanās, kā mānīšanās. Un tas nav tas, kas regulā paredzēts, un to arī negribējām panākt, tad, kad 2003. gadā šo tiesību aktu pieņemam. Ļoti labi zinu par to, bet Brisels, eh, Brussels Airlines ir viena no tām kompānijām, kas mēģina mānīties. Nākamā Litenbergers kundze. Man ir viens jautājums, vai pietiek eh, ar to, ka tiek izsniegts tikai paziņojums? Mēs redzam, ka nav nekādu iespēju iegūt datus. Bet tiešām ir jā, jā, jāveic pētījumi eh, par šādiem gadījumiem, kad eh, parasti dalību valstīm vienkārši jāsniedz informācija komisijai. Man šķiet, ka ar to nepietiek. Lidošana tiek uzskatīta par vienu no jomām, kur Eiropas Savienība visaktīvāk ir eh, īstenojusi savu politiku. Un tagad eh, pasažieriem viss, viss ir tikai slikti. Es domāju, ka tās eh, bojā Eiropas Savienības tēlu kā tādu. Es nedomāju, ka šeit būtu pietiktu tikai ar vienkāršu paziņojumu. Paldies! Nākamais runātājs, paldies priekšsādātāji! Es brīnos, ka komisija šeit kavējas. Ir pilnīgi skaidrs, kur tad ir radušās problēmas. Tās nav jaunas. Jau divus gadus, jau pirms diviem gadiem bija analīze par spēkā esošo likumdošanu. Jā, nu, nu, nu tad tika teiks, ka vispirms ir jāsniedz paziņojums un tā tālāk un tā tālāk. Tad mēs analizēsim visu informāciju un tad tikai strādāsim. Es sagaidu no komisijas aktīvākus pasākumus, akcijas Mums ir, protams, jāveic dažādas debates, bet ar to iespējams nepietiek. Mums ir jātiek galā ar trūkumiem. Mums, protams, ir vajadzīgi skaitļi, mums ir vajadzīgi fakti. Jūs pieminējāt dažus skaitļus, bet jūs minējāt tikai par tām sūdzībām, ko e, esat saņēmuši tieši. Bet ir arī tādas sūdzības, kas tika iesniegtas e, dalību valstīs. 50 tūkstoši sūdzību. Par tām mums nav pilnīgi nekāda priekšstata, par ko tās ir bijušas. Mr. Grosh. Paldies, Groškungam. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jā, protams, ka mēs varētu izmantot pētījuma rezultātus. bet mums būtu vajadzīgi konkrētāki priekšlikumi no komisijas puses. Es domāju, ka mums jau ir pietiekami daudz faktu, lai konkrēti rīkotos šajā jautājumā. Protams, ka šis temats ir ļoti svarīgs. Kopumā šīs pasažieru tiesības ir joma, kur Eiropas parlaments ir daudz darbojies. Tas mūsu pilsoņiem ļoti būtisks jautājums. Ir bieži vien tā, ka izpildes mehānismi ir slikti. Uh, vai tie, tie netiek izmantoti pietiekami, vai šie, šī izpildi netiek pietiekami piemērota. Lielas paldies! Tālāk, Hukmans kundze. Nu, varbūt jūs apmēram sapratāt, ko tad deputāti vēlējās, zināt, ar ko viņi nav apmierināti pašreizējā regulā. Nu, cenšos šeit izteikties diplomātiski, protams. Domāju, ka viņi vēlas vairāk rīcības no jūsu puses. Es domāju, ka, nu, lai būtu pavisam eh, taisnprātīgi šeit pret Kozaskungu, mums vajadzētu risināt arī šā jautājums par cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad lūdzu vēl vienreiz jums vārds. Yes, thank you, Mr. President. Jā, paldies priekšsādātāji. regulas interpretācijas problēmas. Es domāju, ka tā ir Eiropas kopienu tiesu loma, EK tiesību aktus interpretēt. un sarunās par tiesību aktiem reizē mums rodas eh, nu, tādas konstruktīvas, neviennozīmīgas eh, satura problēmas. Un jāsaka, vienoties par šo tekstu bija ārkārtīgi grūti. Un es nedomāju, ka jauna diskusija par to, kā precizēt šo kontekstu, varēs novest pie kaut kāda labāka rezultāta, pie labāka teksta formulējuma. Ja tiesību, tiesību pieņ, aktu pieņēmē nevar savā starpā vienoties par skaidrāku tekstu, tekstu, tad tas jāstāja tiesas ziņā, un domāju, ka Eiropas kopiena tiesa ļoti labi veic savu darbu šajā ziņā. Nu, un domāju, ka šī viss procesa rezultāts ir ļoti apmienošs arī parlamentam. Jautājums par to, vai pietiek ar paziņojumu. Nu, es jau teicu, ka paziņojumu ierosināsim, piemēram, tiesību aktu priekšlikumu, bet eh, mums šeit komisijā ir šis labākā regulējuma uzdevums, un tāpēc Vēlamies savākt atbilstīgus datus un informāciju, lai varam izvērtēt, veikt arī ietekmes novērtējumu atbilstīgā kārtā, un es jau paskaidroju, kāpēc šobrīd mums ir problēma ar datiem. Tā, tas tā pilnīgi noteikti ir regulas vājā vieta. Bet arī Manā laikā, kad pieņemam šo tiesību aktu, mums bija grūti pārliecināt dalību valstis, ka ir nu, nepieciešams nodrošināt atbilstīgu pārskatu, tātad ziņošanas funkciju, jo viņi uzskatīja to par tādu smagu administratīvu slogu. Mēs uzstājam, lai šis noteikums tekstā paliek. Nu, varbūt tā ir viena no tām modifikācijām, ko varam ieviest arī tekstā par gaisa pasažieru tiesībām. Jā, un jau otrreiz, kas tad notiek ar invaliditāti? Kas notiek cilvēkiem, kas ir invalīdi? Jūs neatbildējat uz šo jautājumu. Really Vai tad tiešām mēs viņiem vienkārši pasakam, ka lūk, mēs neko nedarīsim, ka lūk, pat nāksim klajā tikai ar paziņojumu visu un cauri? As, as I said... Kā jau teicu, šo jautājumu tiek uh, skatīti gan tajos pētījumos, ir īpaši uh, ir īpaši pētījumi, kas saistītu lūk ar šo pārvietošanās mobilitātes traucējumiem. Un arī no visām 27 valību, dalību valstīm esam nu, runāsim par šiem jautājumiem. Tas notiks, tas tiks viss iekļaus paziņojumā, ar ko nāksim klajā nākam, nākamgad. Tātad cilvēki ir ierobežot pārliet, pār, pārvietošanās spēju. Next year, Mrs. Hootman. Nākamgad, eh, Rudmas kundze, eh, būs par vēlu. Kas tad nākamgad, janvārī vai decembrī? Tas gads ir ļoti garš. Ko jūs krīsti gribat teikt? Tā ir ļoti steidzama problēma, jo šeit atvainojos, ka es esmu tik piekasīgs, bet mēs vēlamies saņemt atbildes. Ja jūs man sakat, ka tas būs gatavs decembrī, eh, nākamā gada 1. decembrī, tad es būšu satraucies, jūs teiksiet, ka 1. janvārī es priecāšos. Vai jūs varat dot mums kaut mazāko nojausmu par laiku, par grafiku priekšādātāja? Es nezinu, kas būs mans komisārs nākamgad. Tas būs, tā būs jauna komisija, jauns komisijas sastāvs, un tāpēc man šobrīd ir ļoti grūti pateikt, kā tiks sagatavots darba plāns, darba grafiks. Mēs pilnīgi noteikti cerams, ka nakt ar kaut ko klajā jau līdz vasarai, bet tas būs atkarīgs no tā, cik par kādu prioritāti šo jautājumu uzskatīs jaunais komisārs. Okay. Labi. Kāza kungs, es darīju visu, ko, kas vien bija manos spēkos. Labi, liels paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir viedokļu apmaiņa ar komisiju par rīcības plānu par mobilitāti pilsētās. Nu, un tas. Un arī koordinātori ir teikuši, ka viņi vēlas apspriesties ar komisiju par jautājumiem, kas izrien no rekomendācijām, ko sagatavojam iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā. Nu, vienalga, varbūt Hutmans kundze šī nav tā jūsu pat labākā dieta, bet jūs esat šeit atbildīgi arī par šo jautājumu. Nu, tad, tad lūgu dod jums atkal vārdu mobilitāte pilsētās un rīcības plāns šai jomā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu sacīt, ka Mēs ļoti novērtējam atbalstu no Eiropas parlamenta šajā lietā. Mēs uzskatām, ka dāmas un kungi, ja jūs gribētu iet prom, tad lūdzu klusām, nevis tā kā futbola barā. Un tad jūs varat iet Mēs gribētu dzirdēt, ko komisija mums var pastāstīt. Paldies. Hutmanis kundze, lūdzu. Jā, paldies. Vairākās būtiskās jomās komisija un savienība nevarēja sasniegt savus mērķus. Mēs runājam par pilsētām un stratēģijām par pilsētu mobilitāti. Tur ir runa par vides problēmām, klimata pārmaiņām, vide, veselību, reģionālo attīstību un tehnoloģisko attīstību. Arī mērķi Eiropas transporta politikā, tie nav panākumi, ja mēs neapskatām pilsētu mobilitāti, jo pilsētu transports ir būtiska daļa no ES transporta sistēmas. Pilsētas ir tas mm, pamats lielām transporta plūsmām savienībā un konkrēti arī Transeiropas tīklos. Urbanizācija, kā jūs zināt, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem e, transporta politikā, ko, un, un komisija pieņēma paziņojumu par to jūnijā. Tāpēc, pārskatot šo te balto grāmatu 2006. gadā, tur uzsākās diskusijas par papildu vērtību savienībā attiecībā uz pilsētu mobilitāti. Uh, Gatavojot zaļo grāmatu, mēs konsultējamies ar iesaistītajām pusē un pēc tam eh, mēs runājam par jaunu kultūru pilsētu mobilitātei un mēs varam, esam noteikuši ES rīcības uh, virzienus. Diskusijas bija ļoti plašas un pilsoņi un iesaistītās puses ir apstiprinājuši, ka viņi gaida no Eiropas Savienības, ka tā spēlēs savu vadošo lomu šajā mobilitātē. Rīcības plāns tika pieņemts 30. septembrī, tas piedāvā 20 rīcības eh, pasākumus, kurus Mēs izpildīsim līdz 2012. gadam progresīvu vairums pasākumu un ideju, ko Eiropa parlaments piedāvājas pēc sav, savā pašiniciatīvas eh, ziņojumā, ir labi atspoguļots galīgajā tekstā šajam rīcības plānam. Mēs esam norganizējuši sešas komandas, kas darbojas pie galvenajām tēmām, kuras parādījās pēc zaļos, zaļās grāmatas konsultācijām. Šī te pasākuma viens otru papildina un papildina arī citas iniciatīvas ES līmenī citās jomās. Mēs plānojam, ka mēs pārskatīsim rīcības plānu ieviešanu 2012. gadā, un tad mēs lemsim, vai mums vajag vēl turpmāku rīcību šajā jomā. Sešas komandas ir tādas. Pirmā integrētu politiku veicināšanu nodarbojas, un viņi nodarbojas ar ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plānu veidošanu, kas mūsuprāt ir eh, pamats eh, ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās un vēl saiknes starp pilsētas e, politikām, arī reģionālā politika saistībā ar veselību un vidi. Otra komanda e, runā par pilsoņiem, pasažieru tiesības publiskajā transportā, uzlabota pieejamība cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, labāka informācija ceļotājiem. Uh, piekļuve zaļajām zonām, atbalsts kampaņām par ilgspējīgu e, izturēšanos un arī izglītība. Trešā komanda runā par pilsētu transportu padarīšanu zaļāku, un tur ir pasākumi, lai stiprinātu izpēti Uh, lai samazinātu emisijas no transporta līdzekļiem, uh, lai tātad viņi iz, izmantot mazāk enerģijas, ārējās izmaksas, lai samazinātu, un pētījumu pēta informācijas apmaiņu par pilsētas cēnu schēmām. Ceturtā komanda runā par finansējumu Mēs runājam par ES finansējumu stiprināšanu, uzlabojot esošos resursus, padarot tos labāk pieejamus un labāk koordinētus, un vēl mēs gribam analizēt nepieciešamību pēc nākotnes finansējumam, ņemot vēro nākamo finansu perspektīvu. Piektā tēma. Tur ir zināšanas un pieredze, lai būtu pasākumi, par datiem un statistiku. Mums būs pasākums, lai apmainītos ar, ar datiem par novērošanas centru. Un vēl gribam atvieglot starptautisko dialogu un informācijas apmaiņu. Un pēdējā tēma - optimizēsim mobilitāti par pilsētas kravas eh, transportu un transporta sistēmām. Mēs neesam gaidījuši, ka tiks pieņems eh, rīcības plāns, lai jau mēs jau esam iesākuši izpildīt dažas pasākumus. Iepriekšējos mēnešos mums ir bijuši vairāki pasākumi, eh, kur mēs esam strādājuši pie projektiem saistībā ar transportu, un mēs uzsāksim sešus projektus. Mēs esam uzsākuši divus pētījumus. Viens par zaļajām zonām, kur būs runa par, par vides zonām ar ierobežotu pieejamību un rekomendācijas par labu prakšu apmaiņu un vēl tas palīdzēs noteikt pareizo līdzsvaru starp vidi un vides un mobilitātes mērķiem. Otrs pētījums. Mēs skatīsimies, kā maksājumu un biļešu sistēmu miedarbība notiek transportā. Un mēs esam jau uzsākuši, atklājuši interneta vietni, kur, kur ir runa par tīrākiem, teiksim, ekoloģiski tīrākiem transporta līdzekļiem. Paldies priekšsēdētājiem. Thank you, Mrs. Hood. Paldies, Hotmanas kundze. Un tagad no reģiona komitejas. Viņi gribēja piedalīties šajā diskusijā, un es labprāt viņiem ļauju. Un tad es došu viņam, šim pārstāvim vārdu pirms uh, deputātiem. Es atvainojos, ka es nokavēju Es gribētu vispirms sacīt, es ceru, ka mēs varam vest tālāk jū, jūsu intereses par šo te rīcības plānu pilsētu mobilitātē. Turpmākajos mēnešos tādējādi, ka mēs varētu, tāpat kā mēs līdz šim to esam darījuši, es cieši esmu strādājis kopā ar, ar referentu viņa pašiniciatīvas ziņo, ziņojumā, lai ne tikai sniegtu mūsu atbildi no parlamenta, bet arī piedāvājot arī reģionu komitējā šo atzinumu. Mēs esam uzsākuši procesu reģionu komitejā, es esmu nozīmēts par referentu, es eh, reģionu komitejā, kotek komitejā, mēs apskatīsim šo dokumentu un mēs gribam pieņemt eh, kotera. Koterā 2. februāra nedēļā šo te atzinam un reģionu komitejas plenērā aprīlī gribam skatīt. Tas ir tāds uh, grafiks. Uh, un es ceru, ka mēs varam cieši sastrādāties ar transporta komiteju. Un, lai, un mans atzinums var atspoguļot jūsu idejas, kuras jūs gribētu tur redzēt. Un es ceru, ka līdzīgā veidā es varu sniegt palīdzību no vietējās un reģionālās perspektīvas, ko mēs varam sniegt parlamentam, lai jūs varētu izveidot savu nostāju. Kā nu pat ir pateikts, iespējams ļoti neliela atšķirība ir starp eh, jums un šo te komisiju. Komisija mūs uzklausījusi, viņi uzklausīja parlamentu, reģionu komiteju un tas, ko mēs esam lūguši, tagad ir atspoguļots rīcības plānā. Lielais, eh, lielākā problēma ir subsidiaritāte. Komisija to labi atrisināja rīcības plāna ziņojumā, jo, jo tas ir bijis grūts jautājums, ja mēs runājam par reģioniem, vietējām iestādēm, kas atbild par pilsētu mobilitāti Es domāju, ka mēs to visu esam apskatījuši. Man prieks, ka rīcības plāns uh, atkal apskata šo jautājumu. Ir dažas jomas rīcības plānā, kuras gribas, gribētu vairāk redzēt at, rīcības plānā. Un šodien DJ Trendes runāja par, par to, kas, ka varētu, varētu būt vairāk runas par, par par formulēšanas, par mobilitātes plānu formulējumiem. Un mums iespējams vajadzīgi jauni instrumenti, lai e, risinātu šīs te problēmas, iekļaujot tās citās ur, pilsētas politikās. Un mēs varam izmantot jau esošos instrumentus, un tad mums varbūt vajag vēlreiz apstīties, vai vajadzīgi jauni finansu instrumenti, uh, ir problēma uh, interpretācijas uh, eh, jomā, un šis te rīcības plāns, manuprāt, patiešām risina dažas no problēmām par to, kā mēs risinām uh, pilsētas mobilitātes problēmas vairumā mūsu dalību valstu. Thank you, Sir Albert. Paldies. Mēs nodos, nu, lūdzu nododiet labākos sveicienus un grošaku kungs. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties uh, komisijai par uh, atzinumu, par priekšlāgumu, par priekšlikumu, kā arī es vēlējos pateikties reģionu komitejai Mūsu diskusijās jau ir parādījušās daudzi punkti, kas tika pieminēti šī, diena, šī dienas pārskatā. Protams, ka subsidiaritātes princips mums ir ļoti svarīgs. Ehm, bieži vien, manuprāt, subsidiaritātes princips eh, tiek izmantots, lai kaut ko nedarītu Eiropas līmenī, bet eh, tas nebūtu nav labākais eh, subsidiaritātes izmantošanas veids. Otra personīga piezīme. Esmu konstatējis, ka tajās jomās, kur Eiropas Savienība nedod naudu un ne, nerīkojas likumdošanas jomā, bieži vien uh, šādas lietas paliek tikai kā skaista literatūra, kā vārdi. Es nevēlētos, lai e, šis te priekšlikums e, tāds būtu. Mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai mēs varētu atbalstīt šīs e, domas. Mēs, protams, varam uh, debatēt stundām ilgi, bet ja mēs neiesim uz priekšu, tad nekas netiks panākts. Es domāju, ka tiek sagaidīts konkrēts atbalsts šim priekšlikumam. Tāpēc varbūt reģionu komiteja varētu sadarboties ar mūsu parlamenta reģionālās attīstības komiteju. Mēs varētu padomāt, kā vislabāk izmantot konkrētas struktūras bieži vien um, pilsētas netiek pilnībā izmantotas. Mums ir jāizmanto visi līdzekļi, kas ir pieejami struktūra fondos, lai nu kā šie struktūra fondi nākotnē sauktos. Varbūt mēs varētu izmantot uh, līdzekļus, kas tiks piešķirti par eirovinietēm, Es nezinu, kā tas viss izskatīsies nākotnē, bet varbūt mēs varētu izmantot šo mērķi mobilitāti pilsētās un veikt šeit plašākas diskusijas. Es domāju, ka mums vajadzētu saskaņot rīkoties arī attiecībā uz subsidiaritātes principu. Jūs runājāt par um, modeļu mainīšanos. Es domāju, ka šie temati, kas ir atrodami šeit, šajā dokumentā, ir jāsaklabā tādā vienā līnijā. Mums ir vajadzīga saskaņota rīcība. Tātad pirmais es gribētu teikt, ka e, subsirdārti es atbilstu, bet tikai tik tālu, lai nekti, netiktu ierobežotas Eiropas Savienības tiesības rīkoties tad mums ir jāizmanto struktūra fondi, bet, protams, mēs varam arī uh, finanšu, uh, citus finanšu līdzekļus izmantot, un trešais mums ir jānodrošina saskaņotība. Runājot par attīstību, par šo rīcības plānu, kas šeit ir iekļauts, m, dažās jomās es domāju, ka tas ir pietiekami detalizēts, un citas jomas varētu būt labāk izstrādātas. Vissvarīgākais, kas man šķiet, ir, ko mēs darīsim, lai konkrēti ieviestu šīs lietas. Uh, Mums ir vajadzīgi skaidri termiņi, mums ir jāpasaka, kurus mērķus mēs sasniegsim līdz kādam laikam. Tātad mums vajadzētu arī nodrošināt sadarbību ar reģionu komiteju. Es uzskatu, ka tas ir, mm, ka tā, tā būtu, tā mums ļoti labi noderētu. Tāpat mums arī vajadzētu domāt par pilsētām, kas varētu būt mūsu tiešie partneri. To mums vajadzētu, šādu sadarbību mums vajadzētu padziļināt. Tas ir ļoti labs piemērs, kā mēs varētu rīkoties. Reģionu komiteja iespējams ir pieejami tādi līdzekļi, kas mums nav pieejami transporta jomā. Paldies! Paldies! Paldies komisijai un reģionu komitejas pārstāvim. Es neatkārtošu, kāpēc mums ir svarīgi, lai būtu rīcības plāns par šo tēmu Mēs pēdējos gados esam par to jau runājuši, un labi, ka mums ir plāns. Un prieks, ka tur ir pārņemti mūsi, mūsu priekšlikumi eh, šajā rīcības plānā komisijas. Uh, Eh, atbildes eh, gan nāk tagad mazliet vēlāk, bija solīts pagājušajā gadā, par to mēs varam aizmirst, bet par plānas, plāna mm, svarīgums būs atkarīgs no tā, cik komiteja, liel, cik lielā mērā izpilda savus solījumus un izpilda savus mērķus, kas bija diezgan lieli. Te ir vairāki priekšlikumi, bet ne, nevienmēr tie ir sīki aprakstīti, tāpēc tāpat kā Groša kungs es ceru, ka mums būs praktiski mērķi un kaut kādi termiņi arī. Un tad es domāju, ka mēs varam arī praktiski strādāt. Es no savas puses, ja runājam par pirmo fāzi, tad prioritātei vajadzētu būt labas sistēmas, labu, sist, labu ideju apmaiņai izveidu. Ir daudz pilsētas, kuras veids pilotu projektus, cenšoties uzlabot mobilitāti un padarīt to ilgtspējīgāku. Lai to sasniegtu, kā paredz rīcības plāns, mums vajag informāciju, uz kuru mēs varam paļauties. Mēs jau iepriekšējās diskusijās arī par to runājam. Mums vajag labu statistiku, labus datus, lai mēs varam salīdzinājumus veikt un lai ietekmes ievērt, novērtējums būtu labāks. Un vēl interesanta ideja par uzraudzības komiteju. Šo te novērošanas centru komisija runā par virtuālu tīklu un sākotnējo fāzi es varu piekrist, ka tas varētu būt pirmais solis. Un virtuāls tīkls varētu būt labs solis, tas nebūtu pārāk liela birokrat, birokrātija, bet eh, vajag panākt, lai iesaistītie to izmantotu, lai varētu arī meklēt informāciju. Vajadzīga arī pilsētās uzsākt informācijas kampaņas, lai viņi zinātu, ka šāds instruments ir izveidots, ka viņiem uh, Viņi var meklēt tur idejas un pieredzes no citām pilsētām. Tāpēc es gribētu uzzināt no komisijas, kā viņi to paredz, kā viņi grib to uzsākt, jo es saprotu, ka tas uh, ir paredzēts jau šogad. Un vēl šie te finansējuma pasākumi. un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Man liekas, tā ir otrā svarīgākā lieta, kur Eiropa var sniegt papildu vērtību par finansēšanas iespējām. Kā es sacīju, ir daudz iespēju. Mums vajag optimizēt šīs iespējas, lai tas būtu viss caurspīdīgāk un labāk redzamāks pilsētām, lai viņi zinātu, kur meklēt finansējumu, kādas pastāv iespējas, finansēšanas iespējas Eiropā. Mobilitātei jābūt augstāk mūsu prioritāšu sarakstā, man liekas. Kad mēs runājam par nākamo finansu perspektīvu, mums vajadzētu būt proaktīvākiem un vairāk jācenšas lielāku uzsvaru uzlikt uz šo mobilitāti nākamajā Eiropas budžetā. Ja runājam par izpēti un jaunas tehnoloģijas standartizāciju, mums jātīsta arī tāda vispārīga um, sistēma un mums jāsadarbojas starp DG Trānu un citām komisijas uh, ģenerāldirektorātiem. Um, acīm redzot, ir arī citas prioritātes, un es gribētu vaicāt komisijai par to, kas sekos šim rīcības plānam. Jūs runājat par 2012. gadu, kad tiks mm, uzsākts novērtējums, vai kad jūs lemsiet, vai vajadzīgs jauns rīcības plāns. Tas ir labi, bet mans jautājums esošajā rīcības plānā. Jūs praktiski runājat par to, ko jūs darīsiet šogad, nākamgad un tā tālāk. Es gribētu zināt, kā jūs informēsiet mūs par, par progresu visos šajos pasākumos. Jūs acīm redzot uzsāksiet 2009. gadā kādus projektus un nākamgad citus projektus, un tas viss kļūs par īstenību. Uh, vai mēs varētu vienoties, ka vismaz vienreiz gadā vai divreiz gadā jūs varētu ziņot mums šeit par uh, progresu šajos pasākumos, kurus jūs uzsākat, lai šī komiteja varētu uh, sekot līdz notikumiem. Maistmen kundze. Jā, es arī vēlētos pateikties uh, Aldas frakcijas vārdā par komisijas ziņojumu. Uh, kā arī es vēlētos pateikties reģionu komitejai par jūsu teikto. Es varu piekrist eh, iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, eh, lai mums būtu konkrēti priekšlikumi šajā rīcības plānā, un par tiem vajadzētu arī pietiekami labi pastāstīt ne tikai mums, bet eh, visām iesaistītajām personām. Es domāju, ka tieši tāds bija mūsu nolūks. Vēl daži punkti. Uh, Eh, pirmais par ilgspējīgo mobilitāti, par kur jūs runājāt. Ilgspējīgs eh, parasti tiek eh, saistīts ar videi draudzīgu, ar ekoloģisku un tā tālāk. Tas, protams, ir ļoti labs līdzeklis. Manuprāt, visai satiksmes politikai pašlaik vajadzētu būt balstītai uz ekoloģiskiem apsvērumiem. Runājot par ilgspējību, es domāju, varbūt mums vajadzētu domāt arī par sabiedrības mainīšanu. Mums vajadzētu domāt par to, ko cilvēki, ko sabiedrības locekļi domā par mobilitāti. Galu galā šeit nav runa tikai par iekšējo tirgu. Ir ļoti būtiski arī eh, nodrošināt eh, pilsētā tādu sajūtu, ka cilvēki var mierīgi realizēt visu, kas viņu dzīvē nepieciešams. Tāpat ir jādomā arī par veco cilvēku īpatsvaru um, sabiedrībā. Uh, Es domāju, ka veciem cilvēkiem mobilitāte var būt ierobežota, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai komisijas rīcības plānā tas tiktu ņemts vērā. Mums būtu vajadzīgi konkrēti priekšlikumi, ko uh, pilsētu satiksmē varētu uzlabot, lai cilvēki ar ierobežotu mobilitāti justos labāk. Tie ir svarīgi tādi nelieli piemēri, uh, kā mēs uh, varētu nodrošināt, lai cilvēki var, piemēram, cilvēki ar ierobežotu mobilitāti varētu izlasīt informāciju, uh, kad, piemēram, pienāks autobus, lai tā būtu skaidri saskatām, lai būtu vajadzīgais apgaismojums un tā tālāk. Mums būtu vajadzīgi tādi parauga prakses piemēri. Ir dažādi veidi, kā īstenot um, ilgspējīgo mobilitāti. Otrs punkts, kas man arī ir ļoti būtisks Par to netika runāts šeit eh, sanāksmē, bet tas ir minēts rīcības plānā. Te ir runa par eh, satiksmes plūsmu un satiksmes plūsmas regulēšanu un eh, satiksmes drošību. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo uh, ir ļoti daudz satiksmes negadījumu, kuros iet bojā cilvēki, un šo bojā gājušo skaitu mēs, protams, vēlamies samazināt. Uh, Es domāju, ka uz to vajadzētu norādīt rīcības plānā. Mums vajadzētu paskatīties, kā mēs varētu uzlabot statistiku šajā jomā. Tāpat man interesē arī, ko jūs domājat par atvērtajām telpām, par open space. Protams, ne visās pilsētās eh, šādas lietas var realizēt, bet uh, mums vajadzētu mēģināt tomēr piemērot šādus modeļus, jo tie var palīdzēt mums uh, uzlabot drošību uh, pilsētās. Tātad, ko jūs domājat par šādu modeli? Vai jūs esat vispār par to domājuši? Paldies. Thank you, Mrs. Lichtenberg. Paldies, Lichtenbergers kundze. Herzlichen Dank. Paldies. Šis priekšlikums par atvērtajām telpām iespējams būtu piemērojams Briselē. Briselē vajadzīga palīdzība, un kaut kas varbūt mums varētu palīdzēt. Par izšķirošo punktu pilsētu mobilitātes problemātikā vienmēr ir izvirzījusies subsidiritāte. Aktīvas pilsētas saka, ka lai viņas liek mierā, jo tās tiek galā pašas un visas pārējās saka, ka mm, arī jau ir pietiekami attīstījušās, un viss uh, mājās ir pietiekami labi, viss labi darbojas, tāpēc nav nekādas jēgas kaut ko uzlabot. Tāpēc subsidiaritāti var uzskatīt par traucēkli. Mums nevajadzētu bremzēt tos, kas jau labi darbojas mums vajadzētu tomēr arī domāt par tādām pilsētām, kas īsti nav domājušas par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu tās nedaudz stimulēt. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt līdzsvaru. Mums šeit ir ļoti labs pārskats eh, no komisijas puses, bet bez konkrētiem laika termiņiem mēs neko nepanāksim. Es eh, baidos, ka tās pilsētas, kas eh, kavējas, kas ir uzskatāmas par sliktākām, ka tās nevarēs uh, uzlaboties. Ja mēs vēlamies atrisināt pilsētu problēmas, tad mums vajadzētu nodrošināt, lai visi pilsoņi gūst labumu no mūsu iniciatīvām. Nevajadzētu būt tā, uh, ka tiek atbalstītas tikai tās pilsētas, kuras jau pašas par sevi ir ieviesušas pietiekami daudz uzlabojumu un tiek galā ļoti labi. Mums vajadzētu veicināt, lai tās pilsētas, kuras ir pieņemšas kādus nepareizus pasākumus vai arī netiek līdzi, lai tās tiktu stimulētas. Un tāpēc es domāju, ka nevajadzētu uh, nepareizi piemērot subsidētas principu. Es gribētu dzirdēt no komisijas puses, ko mēs varētu darīt, uh, lai, uh, tādē, lai šādā veidā rīkotos. Bieži vien tiek teikts, ka uh, jā, protams, ļoti labi pasaulē varētu darboties šāds mobilis, bet mūsu tajā mazajā miestiņā šeit mēs neko tam līdzīgu nevaram piemērot. Bieži vien mēs dzirdam šādus argumentus. Kā mēs varētu veicināt motivāciju šādās mazās, nedaudz atpalikušās pilsētās? Kā mēs varētu darīt, lai šīs pilsētas spērtu kaut nelielu solītu uz priekšu? Tas būtu mans galvenais jautājums. Tātad bez mērķiem, bez mērķu noteikšanas mēs nekur tālu netiksim. Ja mērķi ir pārāk vispārīgi, tad mēs 2012. gadā nevarēsim pateikt, ka kaut kas ir realizēts lielākās satiksmes problēmas mums pastāv pilsētās, un tieši tāpēc mums ir jābūt nedaudz ambiciozākiem. Paldies! Stā. Paldies, Fosters kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti interesants dokuments. Šķiet, ka tas visu dara, ja cenšas visu panākt, kas nav reāli. Es lasīju un apskatījos saturu. Un tad mēs tādas diskusijas eh, uzvedām, mm, mums tādas diskusijas bijis jau bija pirms desmit gadiem. Es domāju, ka jautājums ir par subsidiaritāti. Es neesmu pret sadarbību, protams. Un mums ir reģionālās komitejas, un mēs zinām, ka tās sanāk kopā un skatās, kādas ir labās kās prakses un kā ko labu dara citās pilsētās, bet es īsti nesaprotu, ko šis dokuments cenšas panākt, jo šie uh, argumenti daudz ir diezgan veci. Tātad es vienkārši to lasīju cauri šo dokumentu, negribu būt nežēlīgi, bet vienkārši no ma, daži no maziem kom, maniem komentāriem tādi es esmu pārsteigta. Tātad sadarbība, protams, nu un tad jūs lasat no vienas puses komisija saka, mēs ka tā ir subsidaritāte, bet nākamā brīdī eh, tiek eh, komisija grib iesaistīties visur, teiksim, partnerībās, tas ir ļoti labi, ja mē... bet ko tas patiesībā nozīmē? Ja apstām pirmo tēmu, ceturtajā lapusē, integrēta pieeja nav paredzēt tikai infrastruktūra. To mēs zinām, mēs runājam par to, mēs runājam par plānošanu. Un vietējās pašvaldības par to runāja. Tātad, jā, tad par kāpēc tas ir e, jāsaka, jo tas jau ir vietējo pašvaldību uzdevums. Un piektajā lapusē trešais pasākums un transporta komitejā mums īpaši tātad komisija es nemaz neuzjautrinos, bet komisija atbalsta e, partnerības e, vides jomā un mm, sabiedrības veselības un jaunu stratēģiju izveidē, e, cīnoties pret aptaukošanos un, un vēzi. Es vairs nesaprotu, ko es te lasu, jo man liekas, ka tas ir dokuments, kas runā par pilsētu mobilitāti, par to, kā nonākt no A līdz B. Uh, un tas patiešām ir būtisks cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās, tad es nesaprotu, kā tas viss darbojas šādā kontekstā. Un vēl viena lieta. Es esmu novažījusies priekšsēdētāju, un mums ļoti labi, ka mēs uzsākam diskusijas, lai varētu iet uz priekšu daudzās jomās par izdevumiem, par uz, e, Par maksu uzlikšanu septītajā lapusē es nezinu, ka bija, eh, ka ir tāda eh, braukšanas eh, tiesību komiteja, hmm. teiksim, lai, kas runā par to, ka netiek iztērēts pārāk daudz degvielas, bet man liekas, ka mēs vairs nesaprotam, ko šis dokuments grib panākt. Var runāt par subsidiaritāti, par, sad, par sadarbību var runāt, bet man liekas, ka šeit nav nekādas skaidrības par to, kādi ir mērķi. Man liekas, ka mēs zinām, ko mēs gribam, ko mēs gribam redzēt, bet es nesus, neuzskatu, uh, ka šīs dokuments kaut ko patiesībā izsaka. Te rakstīts, ka tas ir rīcības plāns, bet tagad mēs uh, tik vispārīgi izsākamies, es nezinu ja mēs runājam par transporta komiteju, tad kāda tad ir mūsu loma transportā? Kas ir tas, ko mēs nesam paveikuši? Varbūt mums ir vajadzīga kaut kāda direktīva. Mums ir priekšlikumi par direktīvām. Mēs esam runājuši par šo problēmu risinājumu, tāpēc šeit es taustos tumsā. Un es neuzskatīju, ka, ka es te jokoju, Es vienkārši gribu saprast, ko es lasu un ko šis dokuments patiesībā nozīmē. Paldies, priekšsēdētāji. Vice President Van Dalen. Van Dalen, kungs, lūdzu. Jā, danku vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis subsidiārtāts jautājums ir ļoti nozīmīgs. Un var tikai papildināt to, ko teica Fosters kundze. Ne jau tik vien desmit gadus atpakaļ par to runājam. Jā, es ar te biju sēdētajās pašās rindās, tur toreiz bija asistents kādam deputātam, un jau toreiz, jau toreiz tik runāts par šo jautājumu. Tā toreiz bija pirmā diskusija par šo tēmu, un bija jau toreiz runa par subsidiaritātes principu. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropā mēs atcerētos un būtu piesardzīgi, kad runājam par subsidiaritāti ir ārkārtīgi svarīgi, lai varam apmainīties ar paraugu praksi. Un platformu, kā platformu šādai pieredzes apmaiņai varētu izmantot internetu. Bet šķiet, ka nekāda rezultāta īsti nav gūta. Vietējās pašvaldības ir pilnas ar diezgan uh, izglītotiem, kvalificētiem cilvēkiem. Viņi var šādā platformā informēt mūs par savu pieredzi, apmainīties ar šādiem parāk prakses gadījumiem. Viņi var pēc tam doties pie mēra vai pie savām organizācijām un lūgt attiecīgs um, parāk prakses piemērs īstenot arī dzīvē. Laimīgā kārtā šeit Eiropā Mums nav tik daudz pilsētu ar um, kalniem un lejām, kā, piemēram, San Francisco Eiropā. Parasti ir daudz vieglāk nodarīt, nodrošināt mobilitāti, nu, piemēram, vismaz Nīderlandē. Un tāpēc transporta jautājums nav tik sarežģīts. Bet jautā, kāpēc gan piemin šo jautājumu? Tāpēc, ka es kā Nīderlandietis gribu izteikties par divriteņu lietošanu pilsētās. Es zinu, ka divriteņi varētu palīdzēt cilvēkiem pārvietoties daudz ātrāk, tāpēc tas, kas mums ir jādara vienkārši internetā, par to arī jālabē. Un jāmudina iedzīvotāji izmantot divriteņus arvien vairāk. Varam to darīt arī paši. Un tāpēc domāju, ka šī apmaiņa ar pāraugu praksi ir lielisks variants. Mums jāatstāj pašvaldībām viņu rokās veidi, kā īstenot šo pāraugu praksi dzīvē. Paldies, Hutmans kundze, vai jūs vēlaties tagad atbildēt uz teikto, uz iz, Paldies! Já se omlouvám, neslyšela jsem dobře jméno. Eh, já se eh, chci ještě podělit o svoji zkušenost. Eh, já přicházím z... Paldies! Gribēju padalīties ar savu pieredzi. Es nāku no pilsētas, kas jau vairākus gadus ir bijusi Eiropas mobilitātes plānu sastāvdaļa. Un bijuši atsevišķi izolēti centieni, ko izrādījuši vairākas pilsētas. Iniciatīvas, kas organizētas atsevišķos pilsētas eh, rajonos. Un tāpēc labprāt tiktos ar pārstāvjiem, piemēram, no pilsētām, kam ir bijusi labāka motivācija īstenojot šādas iniciatīvas, bet realitāte tāda, ka šādas pieredzes apmaiņas nav. Nu, realitāte tāda, ka politiķi nevienmēr ir gan motivēti. Un, lai gan ir bijuši centieni virzīties uz lielāku in integrāciju, tas tomēr nav izdevies. Un bez līdzekļiem, jāsaka, neko nevar arī darīt. Esam runājuši par skaidriem mērķiem, par termiņiem. Jā, tas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgi arī atbilstīgie instrumenti. Bet ir vajadzīgs arī vairāk investīcijas reālajā infrastruktūrā. Tas ārkārtīgi nozīmīgi jo galu galā tieši infrastruktūra ir tā, kas ir visatšķirīgākā katrā pilsētā. Tāpēc domāju, ka vajadzētu stiprināt pirmām kārtām finanšu instrumentus, ko tālāk var izmantot sabiedriskā transporta sistēmām vai divritencēliņu veidošanai. Paldies, un tagad gan vārds Hutmans kundzei saka priekšsādātājs. Thank you very much, Mr. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies arī par debatēm. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka acīm redzot, ir pilnīgi skaidrs, ka komisija ir gatava iesties šeit, cik vien bieži tas arī nepieciešams, vienreiz gadā, divreiz gadā, trīsreiz gadā, lai informētu jūs par progresu, kas gūts rīcību plāna ietveros. Otrām kārtām priecājos, ka, kad Ravikungs pieminēja sadarbību ar citiem ģenerāldirektorātiem, jo patiešām šis ir dokumentu kopums, kas gan sagatavošanas procesā, gan īstenošanas procesā pieprasa sadarbību, ciešu sadarbību ar vairākiem dienestiem gan komisijā, un gan citur. Un jāsaka, tas ir bijis arī liels gods un prieks sadarboties, piemēram, reģionālās attīstības ģenerāla direktorāta. Viņi varēja izmantot savas pieredzes sociālo fondu lietošanā un dot savu ieguldījumu tādā veidā. Pieminot reģionālās attīstības jautājumus, esam sadarbojušies arī ar mūsu kolēģiem eh, kas strādā veselības eh, ģenerāldirektorātā, enerģētikas jomā, kas strādā transporta sistēmu jomā, uh, piemēram, no TRAN ģenerāla direktorāta, nu, un, protams, sadarbojamies arī ar kolēģiem pētniecības un attīstības ģenerāla direktorātā, jo izmantojam arī finansējumu no pamat, septītās pētniecības pamatprogrammas. Subsidiaritāte tika pieminēta vairāk kārt. Gribēju precizēt, ka jā, patiešām subsidiaritātes princips nenozīmē to, ka komisija vai Eiropas Savienība nedara neko Mēs domājam, ka atbilstīgais instruments šajā gadījumā, tāpēc, ka lielāka atbildība jāuzņems pašvaldībām, tāpēc atbilstīgākais instruments ir nodrošināt atbilstīgu motivāciju. Un ko te komisija vēlas darīt? Komisija vēlas pirmām kārtām mudināt, veicināt pilsētas rīkoties rīkoties gan politikas jomā, gan klimata pārmaiņu apkarošanas jomā, veselības aprūpas jomā un tā tālāk tā projām, risinot jautājumus ar sastrēgumiem, transporta sistēmas uzlabošanā un tam līdzīgi. Un otram kārtam vēlamies palīdzēt un atbalstīt tos, kas vēlas saņemt informāciju, kas vēlas saņemt finanšu līdzekļus, kam nepieciešama statistikas dati, kas vēlas apmainīties ar paraugu praksi Tātad priekš tā arī paredzēti visi tie instrumenti, ko esam pieminējuši rīcības plānā. Bija ļoti pārsteigta, kad dzirdēju, ka mūsu rīcība nav pietiekama konkrēta. Mēs ļoti detalizēti izstrādājām priekšlikumus, bet priekšsēdētāji, jūs zinat, ka komisija, protams, arī ir ierobežojums. Mēs nevaram šāda veida dokumentus izvērst, nezinu, cik garus mums ir zināms apjom ierobežojums. Un šai ierobežotajā apjomā centāmies pēc iespējas konkrētāk iekļaut arī informāciju, kas varētu palīdzēt. Bet, godātie deputāti, ja jūs vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu, jums tikai tā ir jāpavaicā, un mēs jums pilnīgi noteikti to dosim. Atsevišķos izteikumos tika minēts, ka, lūk, argumenti jau ir novecojuši un nav nekas jauns šajos dokumentos. Nu, par to es gribēju teikt, ka šī jau nav pirmā reize, kad komisija dara kaut ko šajā jomā. Mēs esam aktīvi darbojušies pie pilsētvidas mobilitātes jau kopš 95. gada. Tātad šī joma galīgi nav nekas jauns. Jauns ir tas, ka pirmo reizi mēs tādā saskaņotā struktūrā esam iekļāvuši visas rīcības, visas aktivitātes, kas ir notikušas, un ko mēs, protams, arī turpināsim īstenot šajā jomā. Domāju, ka tas ir ļoti liederīgi. Tas nodrošina tālāku saskaņotību šajos plānos un ļauj apkopot dažādas politiski jomas, lai būtu kopīga rīcība. Man tiešām ļoti žēl, ka mums acīm redzot radušās kaut kādi pārpratumi. Nu, jo acīm redzot problēmas ir angļu valodas versija, jo oriģinālajā tekstā Būt, man šķiet, ka angļu valodā teksts savukārt e, ir ļoti skaidrs atvainojos, un varbūt problēmas ir kādos tulkojumos, citās valodās. Jo zinu, ka bija radušās problēmas ar tekstu tulkojumu, un ne visas kļūdas ir jau labotas. Un šis jautājums mums vēl nav atrasināts, bet es domāju, ka, ja mēs pamatojamies uz angļu valodas tekstu, tad viss ir skaidrs un saprotams, jo tas ir šī teksta oriģināls. Par divritiņiem un sabiedrisko transportu runājot. Esam pievērsuši uzmanību arī alternatīvajiem pārvietošanās veidiem un gribu jūs informēt, ka trīs no aktivitātēm, projektiem, uh, ko izsludināja savu, tad, kad e, teica ievadvārdus, ir vai nu pilnībā vērsti uz velosipēdiem, jeb velosipēdiem pāriešana ar kājām un sabiedrisko transportu kopumā. Tātad, jā, mēs pilnīgi noteikti cenšamies atcerēties arī šīs nianses. Tālāk bija jautājums par cilvēkiem ar ierobežotu pārvietošanās spēju un te gribēju vērst jūsu uzmanību. Mēsners kundze uz piekto aktivitāti, un gribu jums apliecināt, ka informācija par pārvietošanos tiks nodrošināta arī aklajiem, kā tas uzsvērts sestajā rīcībā, sestajā aktivitātē. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Hutmans kundzei. Nu, jāsaka, jūs līdz ar to esat tiešām, nu, savu algu nopelnījusi. Jūs esat divreiz jau nākus mums priekšā stāstīt šeit par jautājumiem. Nu, ar to, dāmas un kungi, esam beiguši darbu kārtību, kas paredzēta, bija paredzēta šai komitijai, jo nākamais darbu kārtības punkts ir koordinātors sarāks pulksten 5.15. Tāpēc tagad sanāksim pārstraukšu līdz 5.15, kad sāksies koordinātors sanāksme. Skatos, e, skatos uz jums visiem, gribu teikt paldies, šeit bija arī reģiona komitejas pārstāvi. Tad koordinātori 5.15 mums jābūt visiem šeit. Paldies!